pusi. Kādas valodas nestrādā? Franču valoda neiet pa kanāliem. Iet, jā. Ja? Jā. Ja. It kā darbojas. Telefonieren. Tehniķi telefonē. Okay, I, I, I switch to English then, if, if French... Nu, ko es pārslēgšos uz angļu valodu, ja franču valoda nestrādā? Vai jūs dzirdat latviešu tulkojumu? <laughs> Vai latviešu tulkojums strādā? 11. kanālā latviešu tulkojums. Priekšsēdētājs nerunā angliski vairāk. <laughs> Ir tulkojums? Tā tad, eh, vai dzirdam latviešu tulkojumu? 11. kanālā. 11. kanālā.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 Un tad. Tad Annu referēna koordinatoriem būs 31. augustā. Un mēs ceram, ka tad 1. septembrī mēs sanāksim kopā un nonāksim pie konkrēta rezultāta, kas mums sniegs iespēju šo jauno ziņojumu ar, ar lielu vairākumu komiteja arī pieņemt. Mēs balsosim 29. septembrī komitejā. Tas ir tādēļ tā vajadzīgs, jo šajā laikā septembrī, oktobrī arī darba grupa, tā speciālā darba grupa, kā to sauc, eh, ko vada prezidents Van Rompējs, eh, prezentēs savus priekšlikumus. Un eh, mēs šajās diskusijās, kas ir plānotas, vēlamies arī piedalīties. Tādēļ eh, procedūra ir mainīta, tādēļ mēs šodien neiedziļināsimies šo grozījumu, 1700 grozījumu detaļās, bet es eh, atsevišķu politisko grupu pārstāvjiem. Es eh, atsevišķo politisko grupu pārstāvjus aicinātu varbūt uh, izteikties ļoti īsi. Ja jums ir kaut... Uh, Otrā lieta, kā jūs visi zināt, atkal traucējumi tehniskajā ziņā tūkošanas kanālos, atkal pazuda viss. We have, we have... Nu, ko šķiet, ka mums ir kaut kādas tehniskas problēmas, jo projām ar tehnisko aprīkojumu un uh, visiem saslēgumiem. Nu, ko es mēģināšu turpināt angļu valodām, varbūt tad visi var uh, uztvert manis sacīto. Nu, kā jūs zināt? Tad mūsu īpašā krīzes uh, komiteja, krīzes komiteja ir paplašināta, tad tās darbība ir paildzināta, piedošana, līdz nākamajai vasarai, un galīgais ziņojums uh, Un tas, par ko mēs runājam pat labam, tas ir termiņa vidusposma ziņojums. Tomēr galīgais ziņojums būs ziņojums, par kuru balsosim plenārsēdē nākamā gada jūlijā. Mēs eh, balsosim tātad par šo te galīgo ziņojumu pāris uh, nedēļas šajā komitejā pirms uh, balsojuma plenārsēdē, un es uzskatu, ka mums būs aptuveni pusgads, uh, lai paildzinātu savu darbu procesu. Līdz ar to eh, rodas jautājums, eh, kas tad eh, būtu jāietver? Jāietver šajā papildu darbā. Tik viens loceklis uh, ir lūgts pārunāt, padomāt par to, kas tad būtu jāietver šajā papildu darbā. And, um... Really, uh, lai mēs varētu vienoties par darba plānu detalizēti, lai mēs varētu. Un līdz ar to mēs uh, tagad uh, grasamies. Uh, pirms mēs grasamies izteikt komentārus, varbūt es došu vārdu Peresam, lai viņš ieskicē lietas būtību fonu, un tad mēs turpināsim. Liels paldies priekšsēdētāji par, š... par šo informāciju, Un par šo mūsu diskusiju punktu. Es gribētu jums pateikties, gribētu pateikties tiem kolēģiem, kas ir ieradušies un visiem, kas ir devusi šavu ieguldījumu neskaitāmo grozījumu izstrādāšanā šajā ziņojumā. Tādējādi mēs varam parādīt, cik nozīmīga šī diskusija mums ir. Un pievienotā vērtība visiem šiem iesniegtajiem grodī, grozījumiem. Uh, Tad es domāju, ka šajos grozījumos ir punkti, kas apliecina, ka nav vienprātības, bet ir arī tādi, kas e, ilustrē pievienoto vērtību. Un tālāk es pateicos visiem, kas grozījums ir iesnieguši. Es gribētu pēc iespējas skaidrāk pateikt visiem saviem kolēģiem, kā ka Eh, visu 1600 pāri skaitā iesniegto grozījumu būtība ir tāda, ka mēs viņus izskatām un mēs eh, mēģinām izvilkt tādu kopsaucēju, un tā notiks. Eh, mēs to šo darbu izdarīsim. Runājot par šo grozījumu saturu, reizēm nu, tos var uh, grupēt tādās uh, tematiskās grupās, kas vēl varbūt nav apspriestas Un vēlos jums eh, norādīt, ka mm, nu, teiksim, tīri intelektuālā godīguma vārdā vairāki grozījumi ir iesniegti no vieniem un tiem pašiem autoriem vienā un tajā pašā grupā, bet ir arī tādas situācijas, kad uh, nu, uh, tiek demonstrēta grupas pretējā nostāja, nevis varbūt individuālo cilvēku individuālā nostāja. Un, piemēram, bieži vien tas uh, atkal, nu, ko mēs demonstrējam kā kaut kādu grupas opozīciju, tā atkal ir, nu, tāda principiāla nostāja individuālā līmenī. Tas ir jāņem vērā. Mēs visi gribējām, lai ziņojums būtu koncentrēts uh, par lietu un lai tas nebūtu pārmērīgi gars, garš. Bet, protams, ar to mums ir grūtības, ar šo te uh, ziņojuma garumu. Uh, ir 410 grozījumi attiecībā uz teksta īsināšanu, bet man ir 422 priekšlikumi papildināt tekstu. Un pat ja es pieņemu visas grozījumus, ar kuros ierosināts tekstu svītrot, <laughs> uh, un pieņemu grozījumus visus tekstu papildināt, tad mums būs ziņojums, kas ir ārkārtīgi garš un uh, izvērsts. Protams, ka mums ir jāatrod nepieciešamais līdzsvars komentārus, lai maksimāli radītu pievienoto vērtību šajā tekstā. Un tad, tad ir trīs eh, speciālas tēmas - kohēzija, eh, uzraudzība un vēl trešais temats. Eh, par šiem te tematiem ir ārkārtīgi daudz papildinājumu, ierosinājumu. Un tad es gribētu, lai šie temati tiktu maksimāli precīzi izstrādāti. Un, protams, ka tā ideja ir eh, tekstu papildināt un maksimāli skaidri izstrādāt, bet es domāju, ka mums ir jāpamēģina nu, maksimāli sintezēt visu, it īpaši, lai izstrādātu jaunos ierosinātos teksta punktus par šīm trim tēmām - kohēzija, uzraudzība un MVU. MVU bija trešais temats. Un tad, tad mūsu diskusiju pamatām Ir eh, tātad vairāki punkti, par kuru nav vienprātības. Ir runa par formulējumiem, par uh, teksta redakciju, ko varētu varbūt apstrīdēt. Um, bet nu, es domāju, ka es varēšu piedāvāt tādu tekstu, kas būs pieņemams visiem kopējā valodā. Ir arī tādi punkti, kas ir tādi sarežģītāki, kas ir joprojām atvērti uh, kopējai sarunu risināšanai līdz pat šā darba procesa beigām. Es gribētu, lai mēs izmantotu šo te viedokļu apmaiņu maksimāli produktīvi, vismaz pat labam. Nu, tātad par 20. punktu, kur ir runa par vēsturisko kontekstu, kurā mēs var, teiksim, identificējam šo te krīzes eh, dabu, es domāju, ka būtu liederīgi tur tātad eh, definēt, kas ir šie te vēsturiskie konteksta elementi. Un es arī redzu, ka šeit ir tādi strīdus punkti, eh, ka eh, nu, noticis ekonomiskās sistēmas pārāvums, kas, kur mēs runājam par Bretonvudas sistēmas darbības traucējumiem un tā tālāk. Tas ir tāds sarežģīts punkts. Nākamais Es tātad nezinu, vai es tagad ievēroju darba kārtību, bet es atvainojos kolēģiem par to, bet es centīšos pateikt, ko nu es te gribēju pateikt visu kopumā. Runājot par punktu, kurā ir priekšlikums enerģētikas jomā 120. punkts. Uh, tur ir ie, um, ierosinājums svītrot, no, tātad izvirzījuši šo priekšlikumu ir tautas partija un vēl viena grupa, un šeit ir tāda, nu, tāda argumentācija, kas būtu jāizstrādā. Tad par šiem te problēmu punktiem pamatu pamatos. Tātad šeit runa ir par saturu vai tas attiecas uz šī ziņojuma saturu. Taču iespējams tas tiešām ir saturisks jautājums un problēma, jo priekšlikuma tiešā īstenošana, kāds ir teicis 120. punktā. Tad 122. punktā ir daudz detalizētāks skaidrojums, un tur ir mazāk iebildumu, un tad man tiešām godīgi jāsaka, ka vai nav iespēja vienoties, panākt balansu šajā šim 20. punktā. Un kāpēc? Šeit jau runa ir par Eiropas Savienības pirmsākumiem, kur uh, vienmēr runa bija par enerģētikas jomu. Viss sākās jau ar oglēm un tēraudu. Un šī attīstība mūsdienās tiek ļoti rediģēta, par to diskutē akadēmiskajā un politiskajā uh, vidē. Tas ir radis arī zināmus darbus šajā virzienā. Un patiesībā bija vienprātība par šo punktu. Un šeit eh, pievienojas arī strateģiskā dimensija. Es, protams, saprotu šo problemātiku, un šeit var nonākt līdz eh, dalību valstu enerģētiskajā jomā pastāvošās autonomijas un drošības šajā jomā, un tas ir ļoti svarīgi, tas, protams, tā ir, taču taisnība man ir arī tad, ja es saku, ka jā, zināms, diskusijas starp konkrētām valstīm un Gazprom vai par to, kādā veidā Eiropas Savienībai jāharmonizējas šajā jomā. Jo, piemēram, ja pastāv briesmas, ka Ukraina tiek boikotēta, vai kā tad izskatās Eiropas Savienībā ar šo apgādi visā jomā, kas ir labākā cauruļvadu pārvaldība. Tad kas, kam būtu jādod priekšroka? Šie visi jautājumi ir ļoti skaidri, un par to arī runājam 120. punktā. Un es ceru, ka varu šeit izstrādāt kompromisa priekšlikumu, bet tagad jau man, diemžēl, jāsaka, ka šis priekšlikums neņems vērā uh, liberāļu un uh, tautas partijas izteikto vēlmi izsvītrot šo punktu. Manuprāt, šo punktu ir jāaplūko daudz sīkāk, uh, un uh, es ceru, ka vēl mūsu kolēģi var pārdomāt savu viedokli šajā punktā. Tad par turpmākajām izaicinājumiem par banku uzraudzību, par šo punktu. Es domāju, ka mūsu komiteja nevēlas e, iesaistīties sekundārajā likumdošanā attiecībā uz ekonomikas un finanšu jautājumiem, un šādā garā es pieeju arī pie šī teksta un pie kompromisa priekšlikumiem, taču ir viens jautājums. Ja mēs palūkojamies ilgtermiņā, tad mums ir jāizstrādā vīzija vai jāvienojas. Nu, to es šobrīd nevaru saskatīt, ka varētu izdarīt. Uh, Tātad vai mēs vēlamies vienotu Eiropas uzraudzības iestādi SSA modeļa ietveros, vai arī mēs uzskatām, ka Holandes Twin Peaks sistēma ar pieeja, kur tiek aizsargāti investori un tirgus operatori, ka šī būtu īstā pieeja. Es vairāk atbalstītu šo otro variantu, nevis pirmo taču neredzu, kā mēs varētu panākt līdzsvaru komitejā, un šeit mums tiešām būtu jārada skaidrāks priekšstats. Šeit runa ir par ekonomisko un monetāro savienību. Tātad 144. punkts. 154. punktā. Liberāļi atbalsta šo punktu, tas mani priecē, taču šeit man ir skaidri vēl jādiskutē ar tautas partiju, jo šobrīd nepastāv vienotība šajā punktā, kas manakal ir ļoti svarīgs. Es uzskatu to par ļoti spēcīgu un ceru, ka man izdosies kolēģis no tautas partijas pārliecināt par šo punktu. Tad 158. punkts, kur runa ir par daudzgadu budžeta programmām Un, nu, es saprotu, kāpēc varētu nepatikt šis priekšlikums, jo krīze ir pierādījusi to, ka budžeta politikā ir nepieciešams pielāgošanās balstoties uz esošo konjunktūru. Taču, ja dalībvalstīm ir aktīvi jāiesaistās un ja tam jānotiek ticami, kā mēs to redzējām Grieķijas variantā, uh, tad mums ir jārīkojas ilgtermiņā. Vai nu mēs runājam par uh, reorganizāciju deficītu gadījumā vai par kādām strateģiskām nostādnēm. Eiropas līmenī mums ir daudz gadu budžeta plāni, mums ir šīs provizoriskais budžets un taču, lai nodrošinātu labu ekonomisko situāciju un sasaistītu to ar Eiropas konteksts, tad ir nepieciešams arī nacionālos budžetus uh, izveidot saskaņā ar daudzgadu programmām, taču neietekmējot subsidaritātes principus. Domāju, ka tas varētu būt pieņēmums. Tad 162. punkts, kur runa ir par uh, eh, dalībvalstu parāda daļām un to emisiju, tas mūsuprāt ir saprātīgs punkts, taču iespējams, ka varētu noformulēt šo uh, punktu daudz uh, eh, vajākā veidā. Es šeit esmu pārbaudījis trīs iespējas, kuras varētu būt uh, labas. Komisārs Almuņa ir veicis bilanci par desmit gadiem eiro pastāvēšanas laikā, un tas viss notika vēl pirms uh, iz, parādījās augsta riska kredītu krīze. Un š, ja mēs sekot šādam risinājumam, tad Eiropas līmenī mums būtu daudz vairāk iespēju uzzināt, kas notiek Eiropas budžetos. Ar stabilitātes un izaugsmas paktu mums ir mehānisms, kas padara īstenojamas sankcijas un veidu korektūras, taču tas notiek tikai beigās. Taču, ja mēs vainu uzliekam visiem, tā teikt, tad dalībvalstīm ir zināmā mērā jāiesaistās un jābūt aktīviem no ekonomikas puses raugoties, tas ir ļoti būtisks arguments. Otrā iespēja, to mēs saskatījām Ķīnas gadījumā, un esam to pārdomājuši. Starptautiski pastāv liela piekļuva kapitālam, un vienmēr tirgus vadās pēc Amerikas, neatkarīgi no tā, kāda situācija ir Amerikā. Ja mēs vēlamies izveidot tādu atraktīvu telpu uh, Eiropas Savienībā ar zemēm procentu likmēm, salīdzinot ar Ameriku, tad mums, protams, ir jāstrādā šādā kontekstā. Tas bija arī ļoti skaidrs signāls, ko mēs uh, saņēmām no delegācijas, kas devās uz Ķīnu. Un trešā iespēja šeit uh, Rompoja kungs ir vedis sarunas vairākas, tostarp arī ar mani. Un viņš ir apstiprinājis to, ka pievērš lielu uzmanību šim jautājumam, un arī premjerministrs Leterns ir izteicies šajā kontekstā, tāpat kā arī Junker kungs un daudzi citi, kas nodarbojas ar šo tematu. Taču darba grupā mēs nediskutējam par šo priekšlikumu. Tādēļ mūsu ziņojumā vajadzētu iekļaut kaut ko saistībā ar šo variantu. Un tad, ja drīkstu turpināt par sankcijām. Šeit ir ļoti daudz priešlikumu par sankciju pastiprināšanu, par struktūru fondu izmantošanu, piemēram, taču atklāti sakot, manuprāt, sankcijas nestrādā, nedarbojas, un arī nākotnē tas tā notiks. Šeit tiešām burtiski vēlos citēt Rompoja kungu, kurš EPSCO padomē ir teicis. Tā bija tāda neoficiāla padoma, kas notika pagājušajā nedēļā. Uh, Un viņš teica, viņš ļoti kritiski raudzās uz izteiktajiem sankciju priekšlikumiem, jo sankcijas tikai pastiprina tos problēmu sāsinājums. Ir iespējami citi labāki risinājumi, par kuriem būtu jādomā. Protams, mēs varam runāt par sankcijām, taču nav nekāda jēga, ja mums ir tādas sankcijas, kā paredzēta stabilitātes un izaugsmas pakta pirmajā redakcijā. Tās vienkārši nedarbojas. Zināmās valstīs, protams, ir uh, novērojami veiksmes stāsti, kādēļ dažās valstīs ir laba kohēzija. Tur ir iespējas uh, dalībai, ir arī ļoti laba, labs uh, vācu valodā vārds kohēzijai, kad runa ir par kopīgu mērķu saņemšanu pastāv dialogu mehānismi, kas ir ļoti iedarbīgi pirms tiek uzlikts kādas sankcijas, un tādēļ man tiešām ir žēl, ka Eiropas līmenī mēs nerīkojamies līdzīgi, ka nav gatavība dialogam. Ja mēs vēlamies uzlikt sankcijas, tad tām drīzāk jābūt tādām kā Starptautiskā valūtas fonda ieteiktās, kad ir jāpārāk jāpaceļ zināmi nodokļi, lai valsts kases pildītos, un tas ir daudz liederīgāk nekā radīt politiskos pasākumus, kas patiesībā domāti mērķa sasniegšanai. Un pēdējais punkts par sociālo jomu. Tas man, tā man, protams, ļoti tuva tēma, un es redzu, ka zināmām politiskām grupām tas ir ļoti komplicēts jautājums. Šeit atceros arī uh, Uh, mūsu ceļojumu uz Starptautisko darba organizāciju, un mēs runājām par uh, sociālā dialoga nozīmi, kas ļoti daudzās dalībvalstīs strādājas ļoti veiksmīgi. Šeit es runāju par Vācijas modeli. Ja mēs šeit ja mēs šeit uh, nostādām kādus kritērijus, tad būtu labi to darīt Eiropas līmenī. Un šeit ir ļoti svarīgs sociālais dialogs. Es domāju, ka mēs šo krīzi varam atrisināt un pārvarēt tikai tad, ja nodarbojamies ar aktīvu sociālo dialogu. Piemēram, arī enerģētikas jomā. Ja mēs tiešām vēlamies darboties saskaņot un cīnīties arī pret klimata pārmaiņām, tad ir pilnīgi loģiski ka enerģija kļūs dārgāka. Un ja tas tā notik, tas noteikti ietekmēs sociālo jomu, tur ir lielas uh, sekas. Ja, protams, ja mēs esam bagāti, ja ir betankūras kundze, tad tas jau ir tādi nieki, ko mēs maksājam par transportu un elektrību. Taču, ja cilvēki ir nabadzīgi, tad uh, elektrorēķins un īra, nu, tie ir, tie ir ievērojami robi mājasēmniecību budžetā. Tādēļ es šeit gribētu izveidot tādu kā enerģijas aizsargu, tādu kā lietussargu. Ir iespējams ļoti labi paredzēt, kas notiks sociālā jomā, ja atcelsies enerģētikas cenas un politiķi reaģēs. Un tad, nu, šeit man radās šī doma par enerģijas aizsargs sistēmu ir fiskālās politikas pasākumi, kuriem mēs varētu strādāt, un tas radītu priekšrocības abām pusēm, visām pusēm. Žēl man nav daudz laika sīk un detalizēti paskaidrot šo punktu, taču es domāju, ka būtu labi šādā komitejā pārdomāt to. Paldies, Pervenšs Punce. Es gribētu pajautāt, vai ir eh, tūkojums no vācu valodas. Jā, ja tas tā eh, darbojas, tad es varu turpināt runāt pēc šī ievada un pēc. Uh, pamatideju uh, izklāsta, ko sniedza Pervanšas kundze. Es gribētu aicināt kolēģus, ja jūs vēlaties, tagad jūs varat izteikties. Nikolās Hontis, Ole Šmits un vēl kolēģi piesakās. Kačins. Labi, tad mēs vienkārši varam uh, kā parasti rīkoties uh, tajā kārtībā, kādā ir politiskās grupas. Sāksim ar tautas partiju. Karinkungs kolēģis Karinkungs. Um, a... Nu, runāšu latviski, mēs esam daudz savā grupā runājuši. Un tad, tad mums ir vairāk nekā 1600 grozījumi no visām politiskajām grupām. Nu, ko, um, faktiski komiteja ir mēģinājusi pārrakstīt uh, ziņojumu projektu. Uh, Mums eh, gribētos, lai būtu no nu, šis te mm, priekšlikums, ko teica referente, eh, radīt jaunu ziņojumu. Es domāju, ka mēs neradīsim jaunu ziņojumu, saka referente, bet drīzāk tādu kompromisa tekstu radīsim. Es jums ierosinu kompromisa tekstu, integrējot jūsu grozījumus. Jā, turpina arī Kariņkungs. Es negribu tā ieslīgt uh, jēdzienu semantikā, mēs to varam arī saukt par kompromisa ziņojumu. Tomēr ir būtiski izprast sekojošo mēs varam mēģināt uh, radīt ziņojumu, kas būtu ideoloģisks, vai arī izstrādāt ziņojumu, kas atspoguļo parlamenta kopējo viedokli. Un es gribētu um, no sirds eh, cerēt, kā uh, eh, eh, referente pareizi izpratīs to, ka būtu jāpieliek pūles, lai mēs radītu kopēju ziņojumu, par kuru visi varam balsot, nevis kaut ko, kas būtu politiski angažēts tādu veidu satura dokumentu. Un tas tāds personīgs viedoklis, un tad, tad šis te personīgais viedoklis tāds, ka grūtības lielākoties ir nevis Tad mums ir jārunā tādā ideoloģiskā kontekstā. Mums ir jāatver tirgi un jācīnās par vienotā tirgus izveidi visās jomās, tostarp enerģētikā. Tas pasargās patērētājus vairāk nekā faktiskā patērētāja aizsardzības politika, un es domāju, ka no tā visi būs ieguvēji, un es gribētu, lai visi izlasa un pārlasa Maltīkunga sastādītu ziņojumu, ko viņš izstrādāja komisāram, un tad mēs droši vien būsim labākā izpratnē par lietu. Paldies! Paldies tālāk, Ole, lūdzu! Well, um, perhaps your aim Manam. Varbūt, ka jūsu mērķis, Bereses kundze, bija provocēt, izaicināt mūs. Jums tas ir izdevies. Un tagad eh, mēs jums atspēlēsimies. Tāpēc jums arī šie te grozījumi Es nedomāju, ka mēs te tagad tā sāksim vainosim, vainot viens otru. Liberāļi, jā, ir iesnieguši daudz grozējumus, lai garantētu, lai pārliecinātos, vai, ka jūs viņus izlasat, mēs reizēm tos iesniedzām divreiz, lai redzētu, vai jūs uzmanīgi sekojat. Nu, ko varbūt, jā, mums vajadzēs atzīst labāk koordinēt savu ieguldījumu, savu artavu, un es domāju, ka īstenībā liberāļus koordinēt nemaz nav tik viegli, un jūs to labi apzināties. Nu ko, runājot par teksta formulējumu, tas varbūt ir kaut kas, par ko tikko runāja kolēģis Kariņš. Mums tas bija ļoti eh, grūti norijams kumos, Es ceru, ka jūs sapratāt, ka mums bija problēmas, ar ko viņas bija un kā mēs mēģinājām piedošanu atvieglot savu gramošanu un šā teksta uztveršanu. Es neuzskatu, ka mums vajadzētu koncentrēties tikai uz vēsturiskiem viedokļiem, lai gan tie, protams, ir svarīgi, šie vēsturiskais konteksts. Protams, ka vēstures mācības stundas ir būtiskas, tomēr es uzskatu, ka šajā dokumentā vajadzētu koncentrēties uz tiem pagātnes faktiem, par kuriem ir vienprātība. Es esmu uh, minējis e, to jau iepriekš, ka ekonomiskā pārvaldība ir viena no tādām latentākajām izpausmas formām, kas ir bijusi, un daži no mums, to starp es pats, uh, neatzītu un nepieņemtu vairākus tos priekšskam punktus, kurus jūs esat norādījusi un ierosinājusi. Lai gan Rampoja kunga darba grupā, es par to lasīju šodienas avīzē, viņi nemaz nav tik tālu tikuši savu viedokļu izstrādē, kā mēs to esam izdarījuši varbūt, ka augusta beigās mēs varētu izstrādāt un jūs varētu mums tātad prezentēt tādu priekšlikumu, kas būtu mums pieņemams. Valdi puses mēs esam mēģinājuši iesniegt savus grozījumus. Kā jūs zinat, tad mūsu referenti ir nosūtījuši komentārus par šo te ziņojumu grozījumus ziņojumam, un mēs esam arī centušies reaģēt. Mums ir aptuveni desmit lapuses garš dokuments. Šo nu, darbu savas grupas ietvaros esam mēģinājuši cik nu iespējams koordinēt, un kā jūs būsiet redzējuši, ir zināmas novirzes arī mūsu grupas ietvaros. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi normāli, un galu galā es domāju, ka paši savā grupā mēs eh, nāksim klajā ar koordinātu dokumenta eh, redakciju Un es domāju, tas drīzāk ir tāds tā kā vēstījums kolēģiem pa kreisi, vai arī īstenībā uz otru pusi. Būtu liela problēma, būtu sarežģīti, ja mēs, būtu ļoti žēl, ja mēs nevienotos par tekstu. Mēs uh, negribētu, lai mēs būtu tādā situācijā, ka notiek tāda ideoloģiska balsošana par dokumentu. Mēs visi gribētu būt pa ar pareizo nostāju šajā kontekstā. Vēlēšana procedūra, kur balsošanas kārtība, par, kas ir tā tad uh, analizēta ekonomikas skolu ietvaros, man liekas, tas bija Salmons Juls, kurš teica, ka mums vajadzētu būt uzvarētāju pusē, balsojot par jautājumiem, par kuriem notiek balsošana. Mēs negribam palikt kaut kur pa vidu. Mēs radītu papildu vērtību dokumentam, ja mēs visi varētu pieņemt dokumentu un ceru, ka uz to arī mēs eh, strādāsim. Būs vietas, kur būs eh, vairāk sarežģījumu, bet nu tā nu tas darbs notiek šajā te parlamentā. Un es eh, ceru, ka mēs varēsim demonstrēt savu briedumu vismaz šajā komitejā, jo es uzskatu, ka tas faktiski ir signāls. Uh, kas demonstrē, ka mums darbs ir jāturpina, ja mēs salūzīsim un cīnīsimies politiski, ideoloģiski un citās uh, sfērās. Es domāju, ka mēs radīsim milzīgas papildu problēmas, lai komiteja darbu varētu turpināt. Paldies! Jā, ir pieteikušies vēl vairāki. Es uh, riekušos tā, kā runāsim politisko grupu lieluma. Uh, kolēģis Kāvins sociālistu vārdā. Thank you very much. Uh... Liels paldies! Man liekas, visi atzīsim, ka šis darītais darbs ir ļoti sarežģīts. Un es domāju, ka varbūt, ka vajadzētu apkopot vai radīt tādu dokumentu, kas atspoguļo visas parlamenta balsis un ieskicēt potenciālo izēju no krīzes. Tad parlaments ir uzņēmies šo vērienīgo uzdevumu mēģināt ieskicēt izēju no krīzes, un tālāk dokumentam vajadzētu būt pieņemamam visiem šā parlamenta locekļiem. Nevajadzētu cīnīties uh, pāri, tā teikt, partiju ideoloģiskajām frontēm un robežām. Vajadzētu vismaz gūt atbalstu no lielākajām politiskajām grupām parlamentā, un es domāju, tas ir ļoti svarīgs atsaucas rādītais dokumenta kvalitātei. Paturot prātā šo mērķi, ir skaidri redzams, ka par tekstu nepieciešama vienprātība. Divas iespējas šajā ziņā - atrast vienotu kopsaucēju, piemēram, par tekstu, nu, tām teksta daļām, kas ir visiem viegli pieejamas, pieņemamas, un tad varbūt, teiksim, vajadzētu ņemt vērā padomē paveikto darbu, un tad mēs varētu balsot par ziņojumu. Otrs, mēs varētu mēģināt veidot dokumentu, par kuru visas politiskās grupas varētu vienoties, un viņas mēģinātu spērt soli uz priekšu šīs grupas, domājot par to, kāda būs Eiropas Savienības nākotne pēc krīzes, kādai tai vajadzētu būt. Tas, ko tikko teica Olī Šmits Es domāju, ja mēs runājam par ekonomisko pārvaldību, teiksim, divus gadus attālā pagātnē, tad eh, tā realitāte būtu ļoti atšķirīga, ja mēs izmantotu tādu pašu argumentāciju. Un es domāju, ka tagad šāda uh, eh, realitāte saistīta diskusija ir ļoti svarīga. Uh, Un mums jāstrādā absolūtā sadarbībā, nu maksimāli sadarbojoties, vismaz starp lielākajām politiskajām grupām, un es ceru, ka visiem kolēģiem ir līdzīgs viedoklis. Tāpat laikā nevajadzētu zaudēt um, šo te ambīciju, mēģināt paspērt soli uz priekšu un tekstu tādējādi padarīt spēcīgāku. Paldies! Viens no zaļajiem pārstāvis, nezinu, vai vēlas arī zaļie izteikties. Lūdzu, no zaļajiem tagad. Crisis, then... Jā, varbūt, ka ir kaut kādi tādi provokatīvi apgalvojumi šajā ziņojumā, bet citādi taču nevar. Mēs taču nevaram atgriezties pie status quo. Uh, ja es palasu kaut kādus grozījumus, piemēram, par vienotu Eiropas uzraudzības funkciju, dažus citus līdzīgus grozījumus, es domāju, ka referentei ir ļoti liela taisnība, sakot, ka tie ir grūti jautājumi, un mēs nevaram šos te punktus svītros un atgriezties pie iepriekšējā status quo, jo tieši to jau krīze arī pierādīs, ka iepriekšējie instrumenti nav vairs derīgi. Uh, Es piekrītu Kalvin kungam tajā ziņā, ka ziņojumam vajadzētu atbalstu no dažādām politiskajām grupām. Tomēr, ja mēs izstrādājam ziņojumu, kas ir tā dēvētais zemākais kopsaucējs, tad jau mēs darbu varam pamest un pārtraukt tūlīt pat ir ļoti svarīgs šā darba process. Es nezinu, kāds varētu būt zemākais pieņemamais kopsaucējs. Es nedomāju, ka tas ir tas pareizākais risinājums. Ko mums vajadzētu darīt pēc brīvdienām? Mums vajadzētu apzināties, ka pat laban jau tagad ārpus šīm tāpām ļoti daudz kas notiek. Ekonomikas komiteja daudz dara. Mums būtu jāņem vērā viņu darbs. Uh, Tādēļ mums vajadzētu izvairīties no darba dublēšanas un vajadzētu šajā grupā koncentrēties uz tiem jautājumiem, ar kuriem mēs varam papildināt paralēli ritošo darbu uh, procesu. Tāds būtu mūsu īpašās komitejas uh, uzdevums. Protams, vēl viens punkts. Vēsturiskā analīze ir ļoti svarīga, bet uh, es domāju, ka šā ziņojuma papildu vērtība ir tas jautājums, kā mēs domājam par sistēmisku attīstību pēc krīzes. Uh, Ekonomiskā pārvaldība šādā, šāda debašu kontekstā ir ļoti svarīgi, bet mums tomēr būtu jāpadomā, piemēram, par Eiropas 20. gada stratēģijas kontekstu, finanšu perspektīvām pat laban, ko mēs darīsim, ar ko mēs pievienosim, kā Eiropa, nu, globālā kontekstā, domājot par savu ilgspējīgo ekonomiku, tad e, Eiropas 2020 stratēģijas kontekstā, nu, piemēram. Un tā tad, teiksim, jautājums par valsts parādu. Tas ir ļoti svarīgs jautājums, bet atkal jautājums par privātiem parādiem ir tikpat nozīmīgs, un to vajadzētu skaidri formulēt. Runājot par ilgtspējīgu ekonomiku ilgtermiņā, mums ir jāvienojas par šīs debates sociālajiem aspektiem, un te nu es pievienojos referentas viedoklim. Jautājums par to, ko mēs darīsim ar ilgtspējīgas ekonomikas, tā teikt, definīciju, tur ir jāņem vērā resursu uh, nozīmību šajās diskusijās, un tur ir jābūt daudz skaidrākiem savos formulējumos, jo resursu izmantošana, protams, būs jo aktuālāks jautājums resursiem mazinoties. Runājot par banku sistēmu, tur mums skaidri jāpasaka, ka ir nepieciešama lielāka caurskatāmība, un tāpat varbūt mēs varam izbrīzt kaut kādas provokatīvākas idejas, kādu sistēmu mēs uzskatām par drošu, kura ir tā sistēmas daļa, kur mēs uzskatām par tādu, kas vairāk riskē, un tad tur, protams, nevajadzētu ieguldīt, teiksim, valsts līdzekļus šajā riskējošākajā banku sistēmas daļā. Uh, Ja tā nenotiks, ja mēs šādu pieeju e, ziņojumu izstrādē neīstenosim, tad mēs radīsim vienkārši papīru kaudzi, un es to negribētu. Paldies! Roberts Zīra, lūdzu. Um, es gribētu pateikt, uh, tomēr neskatoties uz visu šo sarežģīto situāciju, pervenšai, berešai, un um, gribu teikt, ka mēs kā ICR grupa centīsimies, neskatoties uz ļoti daudziem priekšlikumiem, būt sadarbī, sadarbībā orientēta uh, grupa, un tāpēc arī mēs esam aizsūtījuši jums pavisam īsu viedokli jā vai nē attiecībā uz uh, jūsu izvirzītiem punktiem, kas varētu palīdzēt jums gatavot uh, šos um, uh, kompromisu uh, ziņojumus. Eh, bet eh, par to, kā mums tomēr nonākt līdz, eh, līdz rezultātam, kurš ne, nu, netiks sasniegts ar vienkārši pārbalsošanu ar dažām balsīm, ņemot vērā parlamentu viedokļu uzskats un politiskā ziņā un arī dažādu pieredzi, es domāju, ka mums vajadzēs mēģināt rast cik vien iespējams šos kompromisus. Bet skaidrs, ka mūsu pieredze un ir dažādas gan saistībā ar krīzi, gan arī iepriekš laikā, un tāpēc, teiksim, visa sadaļa par kapitālismu krīzi, uh, Es gribētu teikt, ka es esmu piedzīvojis padomu savienības sabrukumu, kas bija sociālisms sabrukums, bet es negribētu teikt, ka kapitālisms nokļūst līdzīgā situācijā kā padomu savienības sociālisms. Eh, tāpēc es, tas arī rada milzīgas problēmas, un mums vajadzētu vienoties, ka varbūt šādas lietas mēs vispār eh, tik asi nenostādām, lai arī kāda mūsu politiskie uzskati eh, Es gribētu teikt to, ka mums nevajadzētu, manuprāt, iet līdzi īstermiņa mērķiem šajā ziņojumā, ko dara padomas puse, finanšu ministri, jo tad mēs nenoķersim ar šo ziņojumu e, ilgāk ilgtermiņa mērķis vai vidēja termiņa mērķis un, un priekšlikums, ko mēs savā ziņojumā gribam iekļaut. Um, vēl es domāju, ka mums vajadzētu vienoties par norobežojumiem šajā ziņojumā. Jautājums, cik dziļi mēs ejam šajā enerģētikas sadaļā, jo tas, ko jūs minējāt, eh, ziņotāja kundze, par, mm, par, mm, par šo sociālo ietekmi no, no zaļās enerģētikas eh, tarifu pieauguma ziņā, tad es varu teikt, ka mana pieredze rāda no tā, ka ja jums ir monopola stāvoklis gāzes piegādē, dabasgāzes no Krievijas, kā piemēram tas ir Baltijā, tad neskatoties uz, uz to, ka ja jums nav alternatīvas, uh, attiecībā uz, uz zaļo atjaunojumu enerģētiku pietiekamā apjomā, tad cena no gāzes piegādē monopola stāvokli pieaug daudz ātrāk nekā atjaunojumās enerģētikas tarifa. Tā kā šīs lietas, e, bet mēs nevaram savā ziņā, manuprāt, iet tik ļoti dziļā situācijā e, tieši enerģētikas jomā. Mums vajadzētu vienoties par norobežojumu. Vēl viena lieta, ko e, tikko arī kolēģis no zaļās grupas minēja par šo privāto parādu. Mēs, manuprāt, to neesam šeit skāruši, bet lielā mērā krīzes pamatā ir tieši uh, E ne tikai valsts e, publiskā parāda līmenis, kas ir dažās valstīs virs 100% no IKP, bet tas, ka privātais parāds ir 200% kā Latvijā no IKP, 400% kā Lielbritānijā, šīs ir tās problēmas, un tas, ka Eiropas finanšu sistēma un arī globālā ir krustas čērsām investējušas. Un tad, kad mēs runājam par to, ka mēs e, glābjam Grieķiju vai Latviju, palīdzot viņai naudā, mēs īstenībā grābjam citu Eiropas Savienības valstu bankas un pensiju fondus. Tātad šīs lietas mēs šeit neesam skāruši, uh, bet šai gadījumā šī situācija, manuprāt, eh, tikai parāda to, cik mēs tomēr esam eh, neejam, neesam gatavi iet dažās izaicinājumos eh, sak, saknē savā ziņojumā. Es zinu, ka tas nenotiks, bet es domāju, šī privātā parāda problēma, kura tiek lielā mērā pārcelt uz publisko parādu, ir tā lieta, kas šajā, šajā stadijā nav sasniegta pietiekamā līmenī. Un visbeidzot, es arī, Van Rompēja kungs viesojās mūsu politiskajā grupā pirms pāris nedēļām, uh, Viņš savā laikā teica, ka viens no viņa mērķiem ir Eiropiešu dzīvesveida uzturēšana. Es viņam vaicāju arī par to, vai viņš nedomā kā politisks līderis, ka iespējams mēs nākotnē nespēsim uzturēt šo Eiropiešu dzīvesveidu un, un ir nepieciešams cita veida mērķis sabiedrībai Eiropā izvirzīt. Jo ko nozīmē Eiropiešu dzīvesveids? Vai mēs būsim konkurētspējīgi globāli un 2020. gada programma paliks uh, Um, ne, nepiepildīt. Ja, ja ir valstis, kurā ir 35 stundu darba nedēļa, ja ir valstis, kurā cilvēki iet pensijā pirms 60 gadiem, ja ir 4-5 nedēļu apmaksāta atvaļinājuma, ja maksāt nespējas likumdošana ir daudz uh, tiksim, tāda smagnējāka nekā ASV, kurā aktīvi no bankām pārņemtie, tā skaitā mājokļi nenonāk tirgu, bet sēž banku bilancēs. Un, un, ja mēs šīs lietas neizkustināsim, es domāju, ka nekāds Eiropiešu dzīvesveids mums neizdosies. Uh, Un eh, tas Eiropiešu dzīvesveids ir ļoti atšķirīgs Latvijā eh, vai kādā vecā rietuma Eiropas valstī, jo Latvija pašlaik katru uh, budžeta grozījumu saskaņo ar Eiropas komisiju, tāpēc, ka mēs esam aizņēmušies Un tajā gadījumā mums ir jautājums tikai, kā jūs sabalansēsiet savu, konsolidēsiet savu budžetu, cik pieliksiet nodokļos, cik samazināsiet izdevumos, un nevienu neinteresē Eiropas komisijas pusē, vai no tā jums palielināsies bezdarbs. Tā kā šāda veida Eiropa, Eiropiešu dzīvesveids ir ļoti atšķirīgs no tā, kas ir, teiksim, šeit, kuram mēs pašlaik runājam. Tā kā es, bet neskatoties uz visu atšķirīgo, es domāju, ka mēs eh, panāksim eh, gala ziņojumā laba, labāku, iespējami labāko kompromisu, cik nu tas ir iespējams. Paldies! Nikolās Kontis. Nikolās Kontis. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Paldies, priekšādātā kungs. Mīļie kolēģi, mana politiskā grupa, ko viņi uzskata par šo tekstu, kas ir mūsu priekšā? Jā, patiesi, tas ir godīgs, nopietnas mēģinājums paraudzieties uz šo lietu, lai atrastu risinājumu. Es domāju, ka mūsu komiteja patiešām ir strādājusi ļoti intensīvi, un šeit uh, patiešām varēja tekstā redzēt, ka ir bijusi koordinācija sadarbība, bet ziņojums gan analīzē, gan secinājumos. Tur var konstatēt, ka, protams, ka ir sarežģījumi un grūtības. Ja es par daudz runāšu, lūdzu apstādiniet mani priekšsēdētāju kungs, bet es tomēr gribētu izklāstīt eh, manas politiskās grupas nostāju. Varbūt es sākumā gribēšu teikt sekojošo. Pēc tā, ko mēs šeit tekstā lasām, un uh, mēs jautājam, nu, kādu labumu tas dod un kādu trūkumu te ir. Un ko teica arī citi kolēģi no politiskajām grupām, tad situācija ir tāda, ja tiek runāts par krīzi, tad, eh, tā, protams, ļoti daudzveidīga krīze. Tur ir vide, finanšu, eh, ekonomikas krīze. Bet, ja mēs runājam vispār par šo parādību, ko mēs piedzīvojam, tad uh, īstenībā tas jau nav nekāds dabas eh, notikums vai kaut kāda dabiska parādība. Īstenībā ir eh, objektīvi kritēriji, kurus var izvirzīt, bet šeit arī ir jāparaugās, kādā veidā galvenie punkti izskatās raugoties no politiskā viedokļa un no ideoloģiskā viedokļa. Mēs visi uzskatām, ka mūsu nostāja pirms krīzes, krīzes laikā, pēc krīzes, kam tieši mūsu pozīcija nostāja ir pareizā, arī kas attiec uz enerģijas krīzi. Bet neraugoties uz to, es vēl gribētu uzsvērt, ka mums ir jāiet vēl viens soli uz priekšu. Mums vajadzētu mēģināt patiešām atrast kompromisa tekstu, kur, kas būtu uz vienošanās pamata. Un jo labāk mēs to dabūsim gatavu komitejā, jo labāk būs labāks teksts tad eh, jo labāk mēs eh, būsim iegūši tādu nostāju pozīciju kā Eiropas parlaments kopumā. Tiek runāts par ļoti daudziem grozījumiem, daudzām pārmaiņām. Mums tad ir Lisabonas līgums, mums ir stabilitātes kritēriji, mums ir atbalsts no visām iespējamām pusēm mēs arī jau arī Brozo kungu šeit esam iesaistījuši, bet nu lietas ir tādas, kādas viņas ir. Un uh, mēs kā parlaments pagaidām mums ir samērā maza ietekme uz uh, nosacījumiem, kas nemitīgi mainās. Ja mēs paraugāmies šo tekstu, tad īstenībā ir tā, ka neoliberāļi neoliberāļie kapitālisma modeļi ir izraisījuši šo krīzi, tā ir teksts tekstā. Bet īstenībā tas viss jau sākās 70. gados. 70. gadu beigās līdz 80. gadiem. Principā arī politiskā līmenī, arī ASV tā bija, un to var visu konstatēt, ka nu, tur bija šī neoliberālā sistēma jau toreiz un ja to nesaskata, tad analīze paliek virspusēja. Noteikti ir uh, atbildība, kas ir jānes, un ir skaidri redzams, kurš par ko ir atbildīgs. Un tas ir jāpasaka, un šis modelis, kā savulaik tika teikts, ka tas nenovēdiešot pie krīzes, bet tagad mums šī krīze ir. Un, uh, principā, mums ir tās problēmas, un tie sarežģījumi, kas tagad ir, bet īstenībā problēma ir sistēma kā tāda. Sociālisms un cits sociālisms, bet gal galā principā tā ir cīņa starp ideoloģijām. Un, manuprāt, mums ir arī jāveic paškritika. Nu, labi, es to beigšu runāt, bet ir vienkārši atbildības jomas šajā krīzē, kuras var ļoti skaidri norādīt kas ir skaidri redzamas. Es domāju, ka Eiropas Savienībā ir eh, arī, arī jāuzņemas atbildība. Mums ir bijis stabilitātes pakts, un tad tas tika tā nedaudz uh, mīkstināts, un tika teiks, jā, nevienam jābūt ir stiprākam, spēcīgākam, bet principā mm, tam nebija nekāda jēga, un tas bija kontraproduktīvi, jo kritēriji un definīcijas, kas mums eh, šai saistībā ir bijušas, tās īstenībā tikai un vienīgi e, noteica sabiedrisko parādu, sabiedr, e, valsts parādu procentus, bet īstenībā tur netika runāts arī par enerģijas jautājumiem. Nu labi, bet es domāju, ka tas e, izraisa lielākas sociālas un sabiedrības problēmas, un tās vēl radīsies, tās vēl būs. Vēl viena lieta, ko es gribētu pastā, pateikt, ir tīpaši par eiro. Kāda izskatās situācija pašlaik? Ir valstis, kas uh, ir spiestas ņemt kredītus, un uh, tās to nevar darīt Eiropas centrālajā bankā. Arī brīvē tirkumies vairs neko nedabū, un uh, situācija ir tāda, ka viņiem ir jāgriež pie spekulantiem. Uh, Un tās ir struktūrālas grūtības, struktūrālas kļūdas, kas eh, šai ziņā pastāv. Protams, ka ir arī labojumi, kas ir jāveic, jo nav līdzsvars, bet tas vienmēr tā nenostrādā, nedarbojas. Pēdējais komentārs, un kā darbojas tirgus kopumā? Šādi un tad ir dzirdams, jā, jā, nu, protams, e, pastāv uzraudzība, pastāv kontrole un tam līdzīgi, bet saistībā ar uh, visu sistēmu, biržu sistēmu, tirgus, kas attiecas uz biržu sistēmu, mēs principā neesam uz pareizā ceļa. Mums ir 20 grozījumi no mūsu politiskās grupas, mēs to esam iznieguši. Nē, patiešām es tūlīt beigšu runāt, saka runātājs, un tikai pats pats pēdējais komentārs. Tik uzdots jautājumus, ko mēs tagad darīsim nākamajā gadā. Es domāju, ka mums patiešām vajadzētu turpināt strādāt un mēģināt noslēgt, pabeigt mūsu darbu. Un man personīgi patiktu, ja mēs uzdot jautājumu, kādā veidā mēs varētu izvairīties no jaunas krīzes, kas ir jādara, lai šādu krīzi novērstu, lai tā neatkārtotos. Es domāju, ka tas būtu ļoti radoši un kā mēģinājums tas būtu ārkārtīgi labs. Labi, tagad vēl ir trīs pieteikušies runātāji. Migels Portes, un tad mūsu vicepriekšēdētājiem, pēc tam es pats vēlos runāt. Vispirms es vēlētos pateikt, ka es priecājos, ka Migls atkal pie mums atgriezies, jo viņš bija slims un vairākas nedēļas nebija. Sirsnieks veids, uh, tevi atpakaļ tagad uh, tev vārds. Obrigadīsim, prezident. E, eh, Lielas paldies, priekšsēdētāji. Nu, es neizteikšos tik gari un plaši kā kolēģis pirms manis. Gribētu reaģēt uz tautas partijas kolēģi komentāru par to, ka ideoloģija būtu jāizņem no visa ziņojuma. Tāds bija šis viedoklis. Nu, tad man prātā nākt Magrit, slavenā glezna. Tā nav pīpe. Uh, Un tā ir taisnība, tas, ko mēs redzam gleznā, tas ir pīpes attēls. Tā nav pīpe. To, ko mēs redzam, tā ir ideoloģija. Mēs taču principā nevaram runāt par realitāti, un to šī Magrita eh, mākslinieka glezna ļoti labi parāda. Es domāju, ka mums ļoti intensīvi īpaši pervanšai ir ļoti intensīvi jāstrādā pie šī ziņojuma. Tūkstoš, eh, pāri 1600 grozījumi ir iesniegti. Mēs nesam iesnieguši tik daudz, taču ir ļoti dažādi argumenti no ļoti daudzām dažādām pusēm. Viena uzskata, ka ideoloģija ir jāaizvāc, nu tad es teiktu, ka tas ir tāds ideoloģisks priekšlikums. Pirms gada Eiropas centrālā banka izmeta banku tirgū 44 miljārdus eiro, un tagad pēc gada bankām atkal ir jāapmaksā viss par vienu procentu. Nu, tas ir lieliski, bet kas ir noticis pa šo laiku? Daļa banku ir uzpirkušas valsts parādu, iespējams, ka par 3% un Eiropas centrālā banka ir ieteikusi izveidot šādu parādu tirgu. Ļoti interesanti, taču atpērkot eh, šos, šīs summas no bankām par 5-6%. Nu, tāda ir situācija, to var saprast ļoti dažādi. Centrālā banka glāba finanšu sistēmu, tā ir viena iespēja. Cits viedoklis, piemēram, manējais ir tāds, Eiropas centrālā banka vai nu ir dumja, vai palīdz finanšu sektoram. Jo principā banka finansē, aizdod ļoti lēti un iepērk atkal ļoti dārgi. To es tā gribēju pateikt. Mēs nedrīkstam aizmirst to, kādus argumentus izmantojam. Un jāuzmanās, lai izmantojam tādus argumentus, kas nekaitētu tam, kas mums ir ļoti svarīgi. Tas arī viss, ko gribēju pateikt priekšādē. Paldies! Jau, kiitos, puheenjohtaja. Tästä on... Liels paldies, priekšsēdētāji, saka vicepriekšsēdētāji. Es tagad citēšu Karlu Marksu, kurš teica, ka solis ir ļoti svarīgs uh, virzītājs spēks, ka solis uz priekšu ir daudz svarīgāks nekā simtiem programmu. Ir ļoti daudz priekšlikumu par to, kā mēs varam atbrīvoties no krīzes, kā varam to atrasināt. Uzticības trūkums. Tā pašreiz ir ļoti liela problēma Eiropā, un mēs esam uzklausījuši ekspertus dažādos ekspertu paneļos. Uh, Mēs esam dažādās diskusijās ar ekspertiem tikušies. Norvēģijas modelis kā risinājums. Un tad, ko tas īsti nozīmē? Proti, politiskā sistēma darbojas, un ka šādi jādarbojas arī krīzes laikā, un tad rodas uzticamība. Taču Eiropā mums nav šīs uzticības. Uh, Tā ir nepieciešama finanšu tirguma investoriem un arī pilsoņiem. Viņiem jāspēj uzticēties. Mums ir jāspēj dot atbildi. Vai varam radīt uzticību ar mūsu darbu, vai arī nē. Un es domāju, ka visi vēlas atgūt šo uzticību. Tādēļ man ir ļoti svarīgi, lai komisija, padome un parlaments, ka mēs visi darbojamies vienā virzienā un ka mēs koncentrējamies uz prioritātēm, uz pašu galveno. Mums ir nepieciešama vienprātība, mums ir nepieciešams viens virziens, un es domāju, ka šī diskusija mūs ir arī novedusi uz šī viena virziena ceļa. Kā Pervanšs Berēs teica pašā sākumā, problēmas būtība, piemēram, tautas partijas grupā, tad, kad mēs aplūkojam grozījumu priekšlikums, tad ir daudz lielāks nesaskaņas pašas grupas vidū nekā starp visām politiskajām grupām. Es biju ļoti pārsteigta, ka tautas partijas grupas pārstāvs ir teicis, ka patērētāji nav svarīgi enerģētikas sektorā. Mans uh, somijas kolēģis uh, teica, jā, tas tā ir, jā, patērētājs šeit netiek ņemts vērā, bet tas ir svarīgi, patērētājs taču ir svarīgs, jo tā jau ir Eiropas Savienības idejas būtība. Mums ir nepieciešams līdzsvars, mums ir nepieciešama funkcionējoša tirga un mums ir nepieciešams patērētājs un visam ir jābūt sasaistītam un tā ir galvenā ideja Eiropas tirgū. Tādēļ ideoloģija ir svarīga. Taču nav jābūt tādam strīdiem starp partijām, starp politiskām grupām. Ideja ir par Eiropas Savienību. Un kā vēsturē vēlāk tiks novērtēta šī politiskā sistēma, tad arī liela loma būs tam, kā parlaments rīkojas, vai mēs rīkojamies pareizi. Un līdz šim viss ir izdevies, taču es uzskatu, ka parlaments ir pārlicis visas diskusijas uz rudeni, uzraudzības pakete, piemēram, nav ļoti labs piemērs. Un nebūtu labi, ka šī komiteja vienkārši sabruktu zem šo 1600 priekšlikumu svara. Liels paldies, bet pirms došu pervenšai vārdu noslēgumā pats arī vēlu izteikt pāris komentārus. Nevēlos atkārtot to, kas jau ir ticis pateikts Taču vēlreiz mums kā komitejai ir lieliskā iespēja. Ja mēs septembrī panāksim plašu vairākumu ziņojumam, tad mēs varēsim šajā diskusijā aktīvi rīkoties. Rompoja kunga grupa, kas ir tā kā padomas pārstāvis, ir viens faktors, komisija kā vienmēr arī tiek iesaistīta un ir gatava sniegt savu ziņojumu, un parlaments ar drosmīgu ziņojumu, kuru atbalsta vairākums dalībnieku, var radīt, var tikt uzklausīts. Un šeit ir ļoti būtisks konkrēts datums. Mums ir jāraugās, lai pabeidzam darbu septembrī, un nu, līdz septembra sākumam vai vidum mums ir jābūt vienojušiem, uh, Balsošana būs 29. septembrī. Un tad mums vajadzētu būt spējīgiem doties pie sabiedrības un tikt uzklausītiem. Un pēdējā analīzē, ko veids, es domāju, ka mums ir gan morāla, gan politiskas dabas krīze. Par politisko krīzi esam daudz runājuši, īpaši runājot par Eiropu, un konkrēts ir tāds uzskats, ka mēs nedrīkstam turpināt tā kā līdz šim. Uh, Tādēļ es arī domāju, ka mums ir nepieciešams uzstādīt eh, drosmīgas prasības. Arī zinot to, ka nevaram šīs prasības īstenot drīzumā, mums ļoti daudzās jomās ir nepieciešama daudz vairāk Eiropas. Dalībvalsts vienmēr vēlas eh, runāt par suverenitāti, neatkarību un tā tālāk, bet, nu, fakts ir tāds, un pieredze to ir pierādījuši, piemēram, enerģētika ir viena joma, ka mums ir nepieciešams vairāk Eiropas, un mums to tā drosmīgi ir jāpasaka. Mums ir arī morāls dabas krīze, kur īstermiņā mēs diezko varēsim mainīt, jo ļoti daudzas vērtības, kuras visu laiku tika uzskatītas par uh, esošām un tika pieņemtas, pēdējo gadu desmit laikā ir tikušas pazaudētas. Un šeit es redzu vismazākās izmaiņas, kad mēs raugamies uz banku sektoru, finanšu sektoru. Ļoti daudz ir atgriezušies pie business as usual. Es redzu, ka reformas Amerikā vēl nav stājušās spēkā, taču jau ļoti daudzi tirgus dalībnieki, pat pievienojoties ekspertiem, ir noteikuši caurumus šajos likumos, lai varētu uh, izsprukt no šiem saistošajiem dokumentiem un normām. Es domāju, ka mums ir tāda problēma, ko tik ātri nevaram atrasināt, taču runāt par politisko krīzi, par politisko krīzi Eiropā šeit mēs varam rīkoties un ko panākt. Mums šeit jārīkojas visiem kopā un jāsasniedz panākumi. Manuprāt, um, kolēģis no zaļajiem ir teicis, ka mums nevajag darīt to darbu, ko dara citas komitejas. Nu, tam es varētu piekrist, taču tas nenozīmē to, ka tad, kad runājam par uzraudzību vai citiem jautājumiem, ka mums par to nevajag diskutēt, mums nevajag par to ļoti padziļināti diskutēt, taču mums ir skaidri jāpasaka, kāds ir mūsu viedoklis, lai arī uz ārpusi kļūst skaidrs, ka parlamentam ir šāds viedoklis Tātad šāds vienots viedoklis, neraugoties kāds tas ir dažādajās komitejās. Šeit mēs arī redzējām, ka dalība valstis nav vēl gatavas akceptēt mācību no šīs attīstības un saprast to, ka mums ir vairāk nepieciešams Eiropa, nevis nacionālas valstis. Paldies, tas no manas puses viss, un tagad došu vārdu pervanšai, un tad varam beigt sēdi. Euh, Liels paldies visiem Paldies visiem, kas piedalījās sanāksmē. Tas uh, palīdz man un tas man sniedz arī drosmi un iedrošinājumu, it īpaši raugoties uz lieliem izaicinājumiem, kas tagad ir man priekšā. Es jau esmu teikusi, ka būs kompromiss teksts, kolēģi Karēna jau aizgāja. Uh, kolēģis Kariņš, es esmu domāts. Uh, atvērt tirgus, jā, ko teica kolēģis Kariņš, es jau neesmu pret tirgiem. Es esmu referente, un šeit ir runa par kompromisu tekstu. Un man ir, protams, noteikti politiska nostāja, un kā sociāliste, eh, es varu teikt, mēs esam vislabākie tirgus aizstāvji, jo tirgum ir vajadzīgi likumi, un sociāliste pieņēma, kā darbojas tirgi, bet eh, ieņemot vērā, no, ņemot vērā noteiktus eh, likumus, nosacījumus, noteikumus. Un tādēļ mēs šeit kompromisu tekstu gatavojam. Kariņkungams gribētu teikt, nu paņemsim piemēru enerģētika. Tas ir tāds kapitālisma lauks joma, jo investīcijas stratēģijas ir, protams, ilgs, ilglaicīgi raugoties, tur ir milzīgi svarīgas. Un šeit ir arī redzams, ka Eiropas Savienības loma nav tikai tajā, ka tā veido likumus tirgumu, es ļoti abrīnoju to, kas tika paveikts 2007. Eh, gada martā, kad bija Vācijas prezidentūra. Tur tika noteikti enerģijas mērķi, un es esmu vīlusies par to, kas no tā visa ir ticis eh, izdarīts un panākts, jo no tā visa ir iztaisiet iekšējā tirgus problēma. Noteikti tas ir arī tā, bet ne jau tikai. Tā ir arī problēma, kas ir saistīta ar pētniecību, attīstību, ilgspējīgām investīcijām, vīzijām. Nu labi, es piekrītu enerģijas tirgus, bet šeit nevajadzētu eh, vienkārši padoties ilūzijām, ka to pietiek. Tagad norāda uz Monti ziņojumu. Tur es piekrītu. Grozījumos, kurus es pati sagatavoju, es arī to pieminēju. Es to šeit pieminu Monti ziņojumu. Nu, bet labi, tas arī pieder pie līdzsvaru, ko mēs nedrīkstētu aizmirst. Šeit ir arī tēmas, kas uh, atsevišķiem politiskām grupām ir sarežģīts. Nu, labi, viņi pārstāv šeit vairs nav klāt, bet tur galvenokārt ir runa par uh, fiskālo jomu. Oli Šmits, ja es tagad vēlētos provocēt. Nē. Nee. Mīļās kolēģi, jūs man ilgi pazīstat, lai zinātu, kādēļ es eh, šo ziņojumu nedabūju tādēļ, lai šeit kaut ko vienkārši ņemtu un uzceptu. <laughs> es esmu Pervānša Beres, un es ļoti priecājos, ka jūs piespiedat man darīt lietas un uh, panākt līdzsvaru un tiešām strādāt kompromisu virzienā kā referente. Es labi zinu, ka ne jau visu, par visu var panākt vienošanos. Tādēļ es labprāt esmu gatava sagatavot kompromisu tekstu. Un atļaujiet uh, man varbūt negluži sekot jūsu sniegtiem padomam. Uh, Liberāšie tiespējas noteiktā stūrī. Es mēģināšu patiešām visu apkopot Eh, tas ir drīzāk atbilst manam mandātam. Un jūs pats varat parūpēties par liberāļiem, tad atsevišķi. Es pilnībā piekrītu jūsu viedoklim. Mēs eh, šajā lietā saglabāsim tādu kā dominanci pārsvaru, bet to mēs darīsim ar labu sadarbību ar priekšsēdētāju. Viņš arī ir jūsu politiskajā grupā. Ja mēs koncentrēsimies uz šo spēcīgo vēstījumu, ko mēs gribam raidīt sabiedrībai Mums ir bijusi pirmā diskusija, un tika uzdoti jautājumi no deputāta puses, nu labi, tika jautāts, tagad ir krīze, vai nevajadzētu uzreiz reaģēt uz eh, pilsoņu uzdotajiem jautājumiem. Mēs eh, kopā ar citiem esam teikuši, ka mēs to nevarēsim darīt, tas nav mūsu kompetences, bet tas, ko mēs varam darīt, ir skaidri noskaidrot, izstrādāt skaidrus vēstījumus ilglaicīgā Eiropas Savienības stratēģijā. Un es domāju, ka tur patiešām var panākt vienošanos, un tā ir arī šī ziņojuma loma. Jūs teicāt, ka nedrīkst pa daudz koncentrēties uz vēsturi. Tas tā drusku pārsteidzoši, jo es jau biju uh, pārsteigt redzot, eh, ceļot uz ASV, ka tur tiek gatavota likuma pakotne, bet neviens nerunāja par krīzes izcēlesmi cēloņiem. Un es domāju, ka šeit viss virzās tādā pašā virzienā. To gan nesaka atklāti, bet eh, daži analīzes elementi par krīzes izcēlesmi parāda, ka mēs neesam vienotās domās par to, un es domāju, ka tā arī paliks. Eh, neraugoties arī tikai uz šo ziņiem, kuru mēs pieņemsim oktobrī, bet arī vēl pēc citos jautājumos. Analizējot cēloņus, šeit noteikti var vienoties par dažiem punktiem, tos var iekļaut ziņojumā. Es varu piekrist tam, ko teica kolēģis, Grieķijas kolēģis Kantis. Es pie, mēs varam eh, uz kopsaucēju vienoties. Bet man, protams, ir vajadzīga arī jūsu palīdzība, lai jūs eh, strādātu arī tajā pašā virzienā, lai mēs strādātu kopā. Ko teica zaļais kolēģis no, par ekonu? Sekundārā likumdošana. Mm, tas nav mūsu jautājums, tas nav mūsu darbs. Šeit ir eh, divas tēmas par kurām mēs, protams, nevaram vienkārši ņemt un klusēt. Šeit eh, vajadzētu vēl turpināt pārdomāt. Eh, eh, šeit ir runa par ekonomikas pārvaldību. Fiokungs sastāda ziņojumu ekonomikas un valodas komitejā. Kolēģi droši vien piekritīs. Nu labi, koordinācija. Mēs jau vienkārši nevaram mūsu ziņojumā par šo ekonomikas pārvaldību klusēt Ekon eh, komiteja, protams, eh, reaģē un saka kaut ko par šo jautājumu. Mums, protams, ir vajadzīga paralēla pieeja. Mums arī par to ir jārunā. Es varētu iedomāties, ka mēs eh, plenārsēdē, kad tiks diskutēts mūsu ziņojums, varbūt ka FEO ziņojums arī tiks ņemts vērā. Un tā jau nebūtu nekāda liela problēma, bet mums tomēr jāatrod kopīga uh, Uh, pieeja. Tagad par pāraudzību. Tur nav tik sarežģīta, jo ekonu komitejā, jo tur nav iniciatīvas ziņojums ar tādu kopīgu pārskatu. Es domāju, ka tie punkti, par kuriem mēs ziņojumā runājam, tie ir tie punkti, par kuriem netiek tagad diskutēts, bet drīzāk tie ir ilgtermiņā raugāmi, un tas ir arī mūsu mandāts. Mērķi. Atzīves kungs ir kā ir aizgājis, nē, viņš vēl sēž zālē. Tad viņiem tiešām varam atbildēt. Tas, ko jūs teicāt par uh, padomju režīma sabrukumu, tas, protams, ir ļoti aizkustinoši. Es domāju, tas, ko mēs šeit Eiropas parlamentā vislabāk varam redzēt, ka katram ir sava vēsture, sava pieredze, un uh, mēs šeit esam kopā, lai pamatoties uz šo vēsturisko pieredzi, uh, fonu, lai kaut ko kopā visu paveiktu. Jā, tas ir pirmais punkts. Es jau negribu nosūtīt uz nāvi kapitālismu. Man nav nekādas alternatīvas, bet tam ir labi jādarbojas kapitālismam. Un tam ir vajadzīgs laba, reāla ekonomika. Vienmēr jau ir runa par to, ka tiek aizdota nauda, lai nopelnītu naudu, ir jādod kredītu, lai finansētu reālo ekonomiku. Un šeit ir runa par to, ka ir jāizvaras no kapitālisma kļūdām. Paldies par jūsu domu, ka, ka nevajadzētu tikai uz eh, padomis to eh, ik, eh, ikdienas darbu, bet, bet strādāt plašākā mērogā. Tagad par valsts parādiem. 17. grozījumā ir skaidri pateikts, ka šī krīze ir novedusi pie pārnesumiem no uh, privātiem parādu pārnesumu uz valsts parādiem. 218. grozījums, labprāt, pārbaudīt, bet man godīgi jāsaka, ka es, eh, es to pilnībā neesmu pārņēmusi, jo man liekas, ka tur tikai viens aspekts ir pieminēts šajā jautājumā, proti šī transfēra problēma, proti pārnesuma problēma no privātiem parādiem uz valsts parādiem. Tas jau nav tikai jaunajās dalību valstīs, tā ir arī problēma, kas ir arī ASV budžetā. Tas ir daudz globālāks un daudz visaptverošāk problēma nekā uh, tas veids, kādā jūs savā grozījumā 218. esat to noformulējuši. Bet varbūt mēs atradīsim formulējumu, kas būtu drusku tāds plašāks un, eh, un, un vairāk kaut ko pasaka par šo problēmu. Es īstenībā to domāju, ka šis īsais formulējums. Mm, te varētu arī īsi noformulēt un labi at, at, at, eh, atspoguļot. Tālāk Šantis kungs, Kantis kungs kritizēja pakta trūkumus. Es zinu, ka simtprocentīgi es varu parakstīt šo jūsu viedokli. Pirms īsa brītiņa eh, teicu to prezidentam Van Rompējam un uh, darba grupā teicu, ja kāds domā, ka ekonomiskā pārvalde regulē tikai finanšu tirgi, tad es neesmu pārliecināta, vai var iespējams atrast kompromisu ceļu, zelta vidusceļu. Bet šeit ir tāda sajūta, ka ir tāda steidzamība, nepieciešamība, patiesa steidzamība, nepieciešama rīkoties. Un tas bija risinājums, kāda bija jāatrast Grieķijas jautājums. Uh, Pārdos kungs, paldies par jūsu padomu. Es mēģināšu izdarīt visu labāko. Konsārija kundze, paldies arī par uh, kolēģi no Somijas. Paldies. Tas patiešām ir, bija trāpīts mērķi, ko jūs teicāt. Es jau par ziemeļu modeli vai Vācijas modeli jau pieminēju, un tas jau arī tāds ir, kā jūs teicāt. Tas attiecas uz situāciju Grieķijā tieši tāpat. Es domāju, ka viens no amerikāņu kolēģiem nedēļas beigās man teica, ka tā jau nav Grieķijas sabiedrības eh, grūtība. Mm, Grieķijas sabiedrība īstenībā ir eh, tāda, kas labi var izturēt konfliktus. Bet eh, sarežģītajā pasaulē, kurā mēs dzīvojam, ir sabiedrības, kur ir vairāk uzticības un iespēja sadarboties tad, ja uh, savstarpēji uzticas viens otram, jo domā, ka otrs jau arī grib man kaut ko labu. Un modernajā pasaulē, mūsdienu pasaulē, kurā mēs dzīvojam Eiropā, ņemot vērā situāciju visā pasaulē, tā ir labāk, protams, rīkoties. Un dažās dalību valstīs uh, ir šāda noskaņa, tās gars valda, kas uh, pasaka, mums ir ar Eiropu kaut kas jādod. Un es domāju, ka ziņojums arī šajā ziņā kaut ko labu dos. Uh, Cienījamais priekšsēdētā, es eh, atbalstu visu, ko jūs teicāt. Jūs teicāt, ka, nu jā, kā krīzes komitejai mums ir milzīga iespēja šeit eh, izstrādāt tādu stipru, labu priekšlikumu. Vienu lietu es nožēloju nedaudz. Proti, ka ne visi kolēģi tik stipri kā jūs pārstāv šo viedokli ka šeit tas ir gan morāls, gan politisks jautājums. Tā ir morāla. 22. grozījumā es teiktu, preksis verbis, to esmu arī pateikusi. Mēs bijām Ņujorkā SF Kas Stabiskā finansu fondā. Un uh, es arī skaidri pateicu, jā, ir arī viena politiskā grupa, kas to apšauba. Un uh, no jūsu politiskās grupas atsevišķi deputāti uh, teica, ka ir jāsvītro šis. Uh, bet es jums varu droši teikt, ka kompromisa teksts tur tiks ņemti vērā priekšlikumi, un tad šis paliks. Sirsnīgs paldies no manas puses visiem, un eh, tad mēs eh, tiksimies pēc eh, vasaras atvaļinājuma un mēģināsim tad tiešām pabeigt visu šo labo priekšlikumu. Sirsnīgs paldies, Prevanšai, sirsnīgs paldies visiem, labu atvaļinājumu, ceru, ka jūs veselīgi atgriezīties augustu beigās, septembris sākumā. Paldies!